Vznaviam posiedzenie. Paldies, vēlētos atsākt darbu kārtību. Vakardienas sanāksmes protokoli visiem kolēģiem ir tikuši izdalīti. Vai ir kādi komentāri? Nē. Šķiet, ka protokolu varam tātad uzskatīt par pieņemtu.